Ponce. E, witam Państwa. Labrīt! dāmas un kungi! Plenāra sēdi paziņoja par atklātu, un pirmais punkts šīs dienas darba kārtībā ir padomas un komisijas paziņojumi. Eiropadomas uh, sagatavošanās sakarā, kas paredzēta 2009.